sanāksmei L'ordine del giorno reca la dichiarazione del viceprezidente. Nākamais šodienas jautājums ir paziņojums no komisijas puses par Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme, kas ir notikusi 31. maijā un 1. jūnijā, un tagad lūdzu baronese Eštone. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Esmu ļoti gandarīta, ka mums šodien ir izdevība runāt par Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi Rostovā pie Donas. Un uh, tiešām samits bija ļoti labs, konstruktīvs un varējām skaidri redzēt, ka Krievi ir interesēta tajā, lai būtu labas attiecības ar Eiropas Savienību. Esam uzsākuši partnerību modernizāciju šajā samitā un kā jūs deputāti noteikti zināt, kā šobrīd uh, uh, va, Krievijas vadītāji skaidri saprot, ka Krievija ir vajadzīga modernizācija. Tagad Eiropas Savienība, kas ir lielākais partneris un lielākais investors, protams, tad mūsu loma ir ārkārtīgi svarīga. Tagad ir absolūti skaidrs, ka jebkāda centiena modernizēt Krieviju ir šiem centieniem ir jābūt visaptērošiem. No vienas puses ir jāveicina šī sadarbība, bet no otras puses arī demokrātiskās vērtības. Uh, Tāpēc ir ļoti svarīgi cīnīties pret korupciju, nodrošināt dialogu ar pilsonisko eh, sabiedrību, kā arī tiesu sistēmas neatkarību. Un šīs jomas ir kļuvušas par prioritāti partnerībā modernizācijai. Uh, viens no jautājumiem, kas tiek risināts, ir žurnālistu un cilvēktiesību aktīvistu uh, Uh, situāciju, un tagad mēs varējām redzēt manifestācijas Maskavā, un ka daudzos gadījumos varējām konstatēt, ka pulcēšanas brīvība Krievijā netiek ievērota. Uh, Kaukāzas situācija arī joprojām nav atrisināta. Taču pastāv arī daudzas labas lietas. Nu, piemēram, tas, ka tika papliš, pagarināts moratorijas uh, nāves sodas kā arī 14. protokola parakstīšana Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijā. Uh, Korupcijas apkarošana arī veicina to, ka uzņēmējiem ir veiksmīgāka vide. Tagad investīcijas ir samazinājušas, un Krievija skaidri saprot, ka ir nepieciešami konkrēti soļi, lai veicinātu investīciju pieplūdi. Eiropas Savienība plāno veicināt to, lai Krievija iestātos PTO un pēc iespējas ātrāk. Ir ļoti svarīgi, lai politiskie solījumi attiecībā uz brīvu tirzniecību kļūtu par realitāti. Nu, piemēram, Kazahstānas, Baltkrievijas un Krievijas muitas unija ir problemātiska. Mums jau nav iebildumi pret muitas uniju kā tādu, bet šai gadījumā mums šķiet, ka brīva tirzniecība drīzāk tiks uh, ierobežota, nevis veicināta. Par enerģētiku esam runājuši par uh, fizisko infrastruktūru, arī par tiesisko pamatu, energoefektivitātei un enerģētikas jomas attīstībai. Partnerība modernizācija šeit spēlēs ārkārtīgi svarīgu lomu. Mums ir ļoti svarīgi, lai jaunajā nolīgumā būtu atsevišķa daļa, kas risinātu tieši enerģētikas jautājumus. Mums arī ļoti patīkami, ka tiek runāts par enerģētikas hartu, un šeit mēs varam runāt par savstarpējo tīklu un sadarbību. Energoefektivitāte un CO2 izmeši to mazināšana ir ārkārtīgi svarīgi pīlāri mūsu energopolitikā. Un šobrīd, salīdzinot ar, 2000, ar 1990. gadu, esam izvirzījuši ļoti skaidrus mērķus par CO2 izmešu mazināšanu. Krievija plāno pēc iespējas ātrāk risināt visus šos jautājumus, te pašā laikā ir skaidrs, ka ir šis iekšējais konteksts Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība ir jāiet solīt pa solītim, rēķinoties uz konkrētiem rezultātiem un mērķējot uz tiem. Un vēlreiz teikšu, ka mūsu vīzu režīma atvieglošanas pasākumi. Mēs ceram, ka pavisam drīz tiks atrisināti jautājumi uh, ar Lietuvu un Poliju, un tad uh, Krievi, kas dzīvo Kaļiņingrādā, varēs baudīt vieglākus nosacījumus attiecībā uz vīzu režīmu. Uh, un uh, mēs esam ļoti gandarīti par sadarbību Čadā, kā arī Atalantā. Krievija nākus klāt ļoti konkrētiem priekšlikumiem, bet, protams, Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas autonomija paliek spēkā. Samitā mums bija iespēja runāt arī par daudziem starptautiskiem uh, jautājumiem par Afganistānu, Pakistānu, par Irānu. Uh, par eh, austrumu partnerību, par Kosovu, kā arī Eiropas drošību plašākajā kontekstā. Esmu ļoti gandarīti par Lavrovu kunga teikto attiecībā uz e, eh, Izraēlas militāro rīcību ple, pret, eh, um, pret floti, kas uh, bija iekuģojis uh, Izraēlas ūdeņos. Un es ceru, ka šī sadarbība ar Krieviju kļūst arvien veiksmīgāka. Paldies! Uh, orā. Liels paldies! Un tagad lūdzu politisko grupu pārstāvi. Un vispirms ir Tautas partijas grupas pārstāvis Broka kungs. Jums ir divas minūtes. Eštons kundze, cienījamā priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Vispirms vēlos jums, Eštons kundze, sirsnīgi pateikties par jūsu sniegto informāciju attiecībā uz samitu. Es domāju, ka mēs visi skaidri tagad saprotam, ka jā, mums ir bažas, ka ir jārisina arī uh, Krievijas cilvēktiesību jautājumi un citi jautājumi, piemēram, cilvēktiesības un Grūzijas jautājums, kur, kur tiek apdraudēta teritoriāla integritāte, tad joprojām ir daudz jautājumi. Un, manuprāt, šī partnerība modernizēšanai varēs ļoti palīdzēt. Mēs saprotam, ka Krievi ir mūsu strateģiskais partneris, šī partnerība uh, ir spēkā, mums ir ekonomiskās intereses, energointereses, un es domāju, ka ir ārkārtīgi skaidrs arī, ka runājot par šo 5 plus 1 sarunām ar Irānu, un ka šeit ir jāpanāk šī kopīgā pozīcija, kas jau ir panākta ar Krieviju, tas mums šķiet ļoti, ļoti svarīgi. Un tas pats attiecās arī uz daudziem citiem jautājumiem, piemēram, tuvo austrumu kvarteta darbība, Un ir ļoti svarīgi, lai visi šie labie panākumi turpinātos. Runājot par globālo uzticību Krievijai, es domāju, ka ļoti svarīgi, lai turpinātos sarunas par jauno partnerības nolīgumu, lai mēs risinātu gan politikas jautājumus, gan cilvēktiesību jautājumus, bet, nu, kā jūs pieminējat, ir jārunā arī par fundamentāliem jautājumiem, kas eh, līdz šim tika risināti enerģi, enerģētikas hartas ietveros, bet līdz galam nav atrisināti. Vēl viena lieta ir ļoti svarīga, lai šis nolīgums būtu tiesiski saistošs, nu, piemēram, lai PTO sarunas tiktu ņemtas vērā. Nopietni lai tiktu turpinātas un lai galu galā Krievija kļūtu par PTO pilntiestīgo locekli, respektīvi varētu uz tādiem pašiem noteikumiem spēlēt starptautiskajā līmenī. Un, manuprāt, šī muitas unija Kazahstāna un Baltkrievija nav tas labākais risinājums šobrīd. Bet, jebkurā gadījumā, tad, kad viņi būs panākuši starptautisko risinājumu, tas pats attiecas arī uz G20, un tad ir vēl Pēdējais komentārs no manas puses. Es uzskatu, ka ir ļoti pareizi, ka vīzu atvieglošanas režīms šobrīd tiek veicināts un šis jautājums tiek risināts, un tas ir ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu austrumu partnerības valstis nebūtu uh, neizdevīgā situācija, lai nesanāktu tā, ka ar Krievijas pasi no Ukrainas būtu vieglāk izceļot uz uh, Uh, ceļot uz Eiropas Savienību nekā ar Ukrainas pasta. Liels paldies! Un tagad sociāla demokrāta grupas vārdā Severina kungs. Pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā augstās pārstāvis kundze, dāmas un kungi. Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām ir ļoti sena vēstura, pie tam tās ietekmē ne tikai mūsu ekonomiskās intereses, pie tam savstarpējās, bet mēs sadarbojamies dažādās starptautiskās arējās un fo, eh, jomās un fórumos. Geogrāfiski Krievija ir vistuvākais Eiropas Savienības kaimiņš, un Tā turpinās spēlēt protagonistisku lomu gan Eiroāzijas ģeogrāfiskajā teritorijā, gan Eiroatlantiskajā teritorijā. Mēs varam runāt par Eiropas Savienības un Krievijas savstarpējo papildināšanu, jo mums ir nepieciešama gan viena otras resursi, gan lai sasniegtu dažādus mērķus globālā līmenī. Vajadzētu izprast, ka Krievija, kura ir ārkārtīgi jūtīga un kura var eh, kura stabilitātes ziņā nav viennozīmīga. Mums ir jāizprot Krievijas situācija, un, protams, ka Krievijai ir jāizprot, ka labas attiecības ar Eiropas Savienību ir būtisks. Runājot par Eiropas Savienības un Krievijas stratēģiju, tad vajadzētu izskatīt dažādos līmeņos. Partnerības modernizācija ļoti svarīgi. Tādējādi mēs izveidot savstarpējās uzticības un savstarpējās atkarības jomu dažādās interešu spēle, sfērās. Ir jārunā arī par partnerību Krievijas iestājai Pasaules tirdzniecības organizācijā, jo tādējādi Eiropas Savienība varētu izmantot eh, Eiropas Savienības vārdu un teikto PTO. Energo ziņā mums ir nepieciešams runāt par divpusēju instrumentu izveidi un par sadarbību ar, country, ar kā, tranzītu valstīm. Mums varbūt vajadzētu runāt par trīskārtēju formātu. Eiropas Savienība, Krievija un Amerikas Savienotās valstis, jo tikai tā mēs varētu izveidot globālu mehānismu subsidiaritātes ziņā jo mums ir jārunā par dažādām jomām. Mums ir jāizvairās no dialoga kurā tiktu iesaistīts cilvēktiesības un pieprasīts jau kāds ģeopolitisks risinājums. Mums ir nepieciešama institucionāla sadarbība un interoperabilitāte. Prieksēdētāji, paldies Severīna kungam, un tagad es dodu vārdu Alde grupas vārdā Ojolandas Kristīnas kundzei. Paldies! Godātā augstā pārstāve Eiropas Savienības un Krievijas samits Rostovā pie Donas ir sniedzis pārskatu par to, kas šobrīd notiek mūsu sadarbībā īpaši ekonomiskajā ziņā. Taču tas eh, bija arī skatījums uz globālāku, uz globālākām jomām. Mēs nedrīkstam um, mēs nedrīkstam neņemt vērā tādas tēmas kā cilvēktiesības un demokrātija runājot ar Krieviju. Krievija šobrīd mēģina demokratizēt savu ekonomisko vidi. Uh, Mēs varam sasniegt daudz, ja Krievija eh, sakārtos savu ekonomisko un tiesisko vidi. Baltkrievijas, Kazahstānas un Krievijas muitas savienība ir pierādījums tam, ka Krievija tuvākajā laikā netaisās iestāties PTO. Kas tad notiks ar iespējamiem investoriem no Krievijas? Mums ir nepieciešams eh, tiesiskā, tiesiskais drošums energosektorā un arī citos. Mēs vēlētos redzēt Krievijas apņemšanos eh, labākā sadarbībā pārobežu jomā, un tomēr mums vajadzētu runāt arī par vīzu režīmu atvieglojumu starp Eiropas Savienības valstīm un Krieviju. Krievijai būtu jāspēr praktiski soļi, energodrošības ziņā, un tieši šajā ziņā ir ārkārtīgi svarīgi turpināt sarunas ar Krieviju un panākt tādu vienošanos, kas balstītos uz enerģijas hartu. Mēs vēlētos, lai Krievija eh, ratificētu 14. Eiropas eh, pamatiesību punktu un uzliktu moratoriju nāves sodu izpildēji. Protams, ka ir jāskatās arī uz Krievijas attiecībām ar Gruziju un vajadzētu arī risināt konfliktus Moldovā un Ziemeļkaukāzā. ALDE iestājas par ilgtspējīgu partnerību ar Krieviju ikvienā jomā, un tomēr mēs nevaram uh, neņemt vērā un iziet uz kompromisu demokrātijas un tiesiskuma ziņā. Eiropas Savienība pārstāv savas vērtības. Otrais Mihaila Hodorkovska tiesas process vienkārši pierāda, ka Krievija neņem vērā tiesiskumu, un Alde savā grozījumā numur 5 to ir norādījusi. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Un tagad eh, zaļo grupas vārdā Šulca kungam divas minūtes lūdzu. Frau Präsidentin! Priekšsēdētājs Konza, dāmas un kungi, mums tagad ir jāpar, jāparaksta rezolūcija par uh, tikšanos starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un Medveģeva kungs tagad plāno modernizēt Krieviju, bet, protams, mēs nedrīkstam pārtraukt, norādīt uz to, ka modernizācija nav nekādā gadījumā tehnisks jautājums. Jā, mēs saprotam, ka uh, Uh, Krievija tagad plāno attīstīt nanotehnoloģijas un uh, veicināt tādu tā kā silīcija ielejas izveidi Krievijā. Jā, tas ir ļoti labi, bet te pašā laikā ir jāsaprot, ka ir abso vajadzīga absolūta modernizācija, lai būtu arī pamatbrīvības ievērotas. Tas nozīmē, ka Krievijas tagad ir jāsaprot, kur ir trūkumi, un Van Rompuy kungs un arī Eštons kundze ir norādījuši uz to, kur šobrīd Krievijai ir zināmi trūkumi. Maza, mūsu rezolūcijā, manuprāt, par to arī ir jārunā, tāpēc esam piedāvājuši četrus grozījumus, kurus lūdzu atbalstīt. Vispirms mēs vēlamies runāt par politiskās vajāšanas izbeigšanu, tad arī Sergeja Magnitskie nogalināšanas risināšanu, kā arī Platona Lebeģevā un Hadarkovska kunga uh, Uh, lietu risināšanai, kā arī pulcēšanas brīvība ievērošanu Krievijā. Jo, nu, sanāk tā, ka Krievija vēlas panākt šo ārējo brīvību, respektīvi tiesības brīvi pārvietoties bez vīzām, bet sanāk tā, ka iekšējās brīvības Krievijā nav, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Liels paldies! Un tagad lūdzu Tānoka kungs ECR vārdā. Priekšsēdētājs kundze, ņemot vērā Krievijas tuvumu Eiropas Savienībai un um, triljonu dolāru ekonomiku un arī šos dabas resursus, labās attiecības ar Krieviju ir svarīgs. Un es arī zinu, ka Krievija spēlēs starptautiski svarīgu lomu kā pastāvīgā locekla drošības padomē. Uh, Bez tam tā spēlē svarīgu lomu arī attiecībā uz situāciju Ziemeļkorejā un e, šo tuvējo austrumu kvartetā un pārliecinot Irānu pārtraukt savu e, kodolprogrammu un tā tālāk. Apvienot e, tā karalistē mēs redzām, ka ir būtiski uzlabojušās kā sasniegtās attiecības starp Maskavu un Kijevu, bet Tas, eh, ka tika atļauts Krievijas eh, flotei turpināt saglabāt savas bāzes eh, Mālijā jūrā, nenozīmē, ka Ukraina ir gatava mesties mātas Krievijas apkāpienos. Sergejs Lavrovs teica, ka Ukraina eventuāli iestājoties Eiropas Savienībā, vai tas vairs nav Krievijas vitālu interešu sfērā. Janukovičs uzvarēja tikai ar pavisam nelielu pārsvaru. Mēs nevaram vienkārši atteikties no savā, savas atbildības, pozitīvi reaģēt uz uh, Ukrainas opozīcijas paustajām interesēm. Paldies! Paldies, kolēģi! Man ir prieks jūs informēt, ka starp parlamentāro tikšanos ietvaros Ķīnas tautas